ziņojumi par 2013. gada progresa ziņojumu par Turciju. Es gribētu dot vārdu vispirms. Ministra kungam, Kurkulosa kungam, lūdzu. Paldies, godātie deputāti. Prezidentūras vārdā es vēlos pateikties tīpašo man Roitens kundzei. Rezolūcijā ir uzsvērti vairāk svarīgas lietas. Tas notiek ļoti svarīgā brīdī Eiropas Savienības un Turcijas attiecībās. Padome apstiprina to, cik svarīgas ir šīs attiecības starp Eiropas Savienību un Turciju. Eiropas Savienībai Turcija ir kandidāta valsts, un arī svarīgs partneris ar ļoti dinamisku ekonomiku. Šīs iestāšanās sarunas, kas balstās uz parastajiem nosacījumiem, piedāvā Turcijai iespēju uzņemt apgriezienus Un tāpēc mēs vēlētos atzinīgi novērtēt reģionālo politiku un sadaļu, kas tika atvērta pagājušajā gadā. Eiropas Savienībai jādarbojas kā katalizatoram attiecībā uz tiesu varus un pamat eh, brīvību īstenošanu, pamat tiesību ievērošanu. Jāpalīdz Turcijai īstenot reformas jānodrošina, ka ir nepieciešamās drošības pasākuma līdzsvarot risinājumu sasniegšanai, lai tiktu ievērot cilvēku dzīvības svarīgums, minoritāšu tiesības, tiesu vara. Īstenojot šīs reformas, balstoties uz Eiropas kritērijiem, ir ļoti svarīgi. padome atzinīgi vērtē aktīvo Turcijas pilsonisko sabiedrību, kurai ir jāsniedz atbalsts. Un tas ir ļoti svarīgs faktors šajā gadījumā. Tāpat mēs ļoti atzinīgi vērtējam citus svarīgus notikumus, kur vidu varu minēt tādu struktūru kā ombudu izveidi un darbību, Nacionālā cilvēktiesību centra izveidi, tāpat arī panākumi sieviešu tiesību jomā un dzimumu līdztiesības jomā. Tomēr ir nepieciešams pielikt vairāk pūles ir tīpaši attiecībā uz pamatiesību un brīvību ievērošanu Turcijā, gan attiecībā uz likumdošanu, gan arī īstenošanu praksē. Un šeit es vēlētos ietvert arī vārdu brīvību, pulcēšanās brīvību, reliģisko brīvību, tāpat arī brīvību izmantot sev piedarušos aktīvus. Policijas izmantotā vardarbība pret demonstrantiem ir jāizmeklē un tas ir jākontrolē. Nevar ierobežot plašsaziņas līdzekļu brīvību un ir daudz vajāšanu gadījumu pret žurnālistiem, zinātniekiem, cilvēktiesībā aizstāvjiem ir bieži un neproporcionāli tīmekļa vietņa aizlieguma visas šīs jomas rada mums bažas. Ļaujiet man uzsvērt, ka tie jautājumi, kas rada bažas Eiropas Savienībai, ir darīti zināmi Erdogan kungam, Turcijas premjerministram, kad viņš tikās ar priekšsarētājiem Šulcu, Van Rompuy un Barozu janvāra beigās. Tika pārunāta arī nesenai notikuma Turcijā un tika sniegta skaidra ziņa Turcijas premjerministram par Eiropas Savienības bažām attiecībā uz varas nodalīšanas principiem, tiesu varas neatkarību, kā arī attiecībā uz nepieciešamību tiesu un policijas pilnvaru definēšanu. Turcija ir uzņēmusi ceļu uz iestāšanos Eiropas Savienībā, svarīgi ir nebremcēt šo procesu, un tiesu varas iestādēm ir jāspēj objektīvi funkcionēt caurskatāmā, objektīvā veidā nepieciešams garantēt, ka Turcija pilnībā izpilda Kopenhāgens kritērijus. Šo kritēriju izpilde, neskatoties uz, tikai uz to, ka tā ir priekšnosacījuma šai procedūrai, nāks par labu arī pašai Turcijai. Un piepildīs Turcijas iedzīvotāju vēlms. Pavisam īsi vēlos pieminēt uh, citās nozarēs notiekošo savstarpējās attiecībās starp ES un Turciju. Mēs atzinīgi vērtējam pagājušā gadā parakstīto vienošanos par atpakaļ uzņemšanu un paredzam, eh, ka Turcija to pilnvērtīgi izcenās attiecībā uz visām dalību valstīm. Eh, vīzu režīma atvieglojumi būs atkarīgi no Turcijas eh, sasniegumiem šajā jomā, tāpat arī attiecībā uz to, kāda un cik lielā mērā Turcija izpildīs eh, ceļa karti, par kur tika panākt vienošanās ar padomi. Turcija ir viena no svarīgākajām tranzītu valstīm nelegālai eh, migrantu plūsmai uz Eiropu, un korekta divpusējo līgumu par atpakaļ uzņemšanu īstenošanu Un īstenojot visu tās klauzulu, joprojām ir prioritāri šajā kontekstā. Likuma par ārvalstniekiem pieņemšanu un starptautiskās aizsardzības eh, nodrošināšana ir ievērojams solis uz priekšu patvēruma jomā. Iepriekšējie Eiropadomas secinājumi skaidri pauž, ka Turcijai ir viennozīmīgi jāpilda savā labā kaimiņa loma attiecībās ar kaimiņu valstīm un visu, ko tā ir uzņēmusies ANO struktūra paspārnē. Mēs sagaidām, ka Turcija palīdzēs novērst jebkādas draudus pret eh, Eiropas Savienības dalību valstīm un jebko, kas varētu apdraudēt šādas labās kaimiņa attiecības, kuras es aprakstīju jau iepriekš. Mums ir jāievēro dalību valstu suverēnās tiesības, tā skaitā divpusējos nolīgumus un eh, energo resursu izmantošanu. Šeit mums ir jāiekļauj arī līgums par starptautiskajām jūras tiesībām. Uh, Padome ir uzsvērusi to, cik nepieciešams ir uzsvērt eh, dalību valstu suverenitātes eh, principu ievērošanu, tā skaitā jūrā. Mēs ar dziļu nožēlu konstatējam, ka Turcija kaut arī ir parakstījusi, neievēlo protokolu šajā jomā. Ja tas tiktu izdarīts, eh, saruna process ievērojami pavirzītos uz priekšu. Pozitīvāk ziņai tas, ka mēs atzinīgi vērtējam to, ka Kipras konflikts eh, tiek sarunās skatīts pozitīvi, ņemot vērā padomas rezolūciju balstoties uz ES darbības pamatprincipiem, un mēs sagaidām no, tā, no Turcijas to, ka tā aktīvi piedalīsies sarunās, lai panāktu risinājumu, kas ir tik tiešām svarīgs. Paldies, saka priekšsredētāji, tālāk dod vārdu komisāram Fīlēm. Jā, paldies, priekšsredētājs kundze, dāmas un kungi. Ministra kungs, prieks jūs redzēt. Vispirms es vēlos pateikties Vamena Ruitens kundzei par uh, augstu kvalitatīvo ziņojumu un ieguldījumu kā referentei Eiropas Savienības un Turcijas attiecībās ir pēdējos septiņus gadus jau. Man tiešām prieks ar jums sadarboties. Eiropas Savienības Turcijas sastarpējās attiecības balstās uz vairākiem principiem. Uh, Pievienošanās process, protams, ir, iestāšanās process, atnājums, ir, protams, viena no tiem, tāpat dialogs un sadarbība ārpolitikā, tirdzniecības attiecības, sadarbība mobilitātes un migrācijas jomā, dialogs enerģētikas jomā. Tie ir visi tie aspekti, kas padara Turciju par ļoti īpašu valsti Eiropas Savienībai Pēdējā gada laikā ir notikuši vairāk pozitīvi notikumi, bet arī atsevišķi eh, iemesli, kas radījuši bažas. Esam atvēruši sarunas par reģionālas politikas eh, sadaļu. Pirmā sadaļa, kas eh, no jauna ir atvērta pēdējo trīs gadu laikā, mēs parakstījām atpakaļ uzņemšanas līgumu un uzsākām dialogu par vīzu režīmu atvieglošanu. Tāpat arī uzsākām muitas Savienības eh, izvērtēšanu, lai tiktu skaidrībā par ieguvumiem un zaudējumiem, lai eh, gūtu lielāku labumu no mūsu ilglaicīgām tirdzniecības attiecībām. Es saprotu, ka Pasaules bankas sagatavotais ziņojums tiks prezentēts INTAK komitejā Eiropas parlamentā 20. martā. Eiropas Savienība un Turcija turpina darboties eh, kopā intensīvā dialogā uh, ārpolitikā. Turcijai bija ļoti svarīga loma arī Kipras eh, risinājumu sarunu atsākšanā. Diemžēl, kā jau es to sacīju, ir bijuši arī iemesli nopietnām bažām. Pirmkārt, tas jau ir saistīts ar to, kā valdība reaģēja uz nesenām apsūdzībām korupcijā, it īpaši likumdošanas pieņemšanu, kas ietekmē tiesu varas funkcionēšanu un izpausmas brīvību. Esmu paudis savus bažas publiski un arī tieši saviem kolēģiem Turcijā, tā skaitā ārlietu ministru Davutoglu un Eiropas Savienības lietu ministru Čavušolu. Mēs paplašināti ziņosim nākamajā progresa ziņojuma oktobrī par to notikumu attīstību. Esmu plānojis turpināt un pat padziļināt pacietīgu un godīgu diskusiju ar Turciju par tiesu varu un pamat brīvībām. Papildus tam mums ir nepieciešams mainīt arī to, kā mēs sadarbojamies, lai nodrošinātu to, ka attīstība atsevišķās politikas jomās uh, kopumā virzītos pareizajā virzienā. Piemēram, daudz ciešāk mums ir jāsadarbojas attiecībā uz likumdošanu, kas tiek sagatavotu, vai komisija sazināsies ar Turcijas kolēģiem tuvāko nedēļu laikā, lai nodrošinātu to, ka mums ir kopīga izpratne par mūsu sadarbību. Tas ir vienīgais veids, kādā uh, Eiropas Savienība var palīdzēt virzīt reformas Turcijā un atbalstīt visus tos šajā valstī, kuri prasa lielāku brīvību un demokrātiju. Tikmēr es turpināšu aicināt padomi beidzot nāk klajā ar ceļa karti vai salīdzinošo vērtējumu 23. sadaļai sarunu procesā. Tas ir tas, ko prasījusi arī Turcija pati. Darīsim tā, kā viņi lūdz, uzsāksim konstruktīvu dialogu, lai panāktu rezultātu šajos svarīgajos jautājumos. Paldies! Paldies komisāram Fīlēm. Tagad Eiropas Tautas partijas vārdā Oimen Ruitens kundze. Paldies, priekšādātāji! Es esmu patiešām pateicīga par komplimentiem, kas man tika izteikti, taču šo ziņojumu negatavoju viena, strādāju kopā ar kolēģiem, un vienmēr esmu centusies nodrošināt, lai parlamenta progresa debatēs parādītos atklāts dialogs ar Turciju, tātad, lai šis ziņojums būtu kritisks, bet arī godīgs. Tieši to mēs arī mēģinājām panākt, un es ceru, ka mums tas ir izdevies, ja runa par šo pēdējo ziņojumu. Protams, ir svarīgi, lai Eiropas Savienībai attiecības ar Turciju būtu labas. Tā vienkārši iemesla dēļ, ka Turcija ir mūsu strateģiska partnere reģionā, kas nebūtu nav mierīgs, kā mēs visi labi zinām. 2005. gadā Turcija uh, nolēma sākt reformas. Viņa tā, to nedarīja mūsu dēļ. Turcijas šīs reformas sāka veikt savu pilsoņu dēļ. Reformas, protams, ir uh, izdevušās pēdējo gadu gaitā, taču, diemžēl, ne viss ir ritējis glūdi. Jāpiemina ir Gezī parka protesti un nesen 15-gadīgs pusaudzis tika nogalināts, sprākstot asargāzes balonam. Es gribētu izteikt līdzjūtību viņa ģimenei. Protams, ir jādomā ne tikai par Geziju parka protestiem, ir jāskatās arī nesenākā pagātnā, piemēram, uz to, kas notika 17. decembrī. Savā ziņāmā mēs esam ļoti kritiski attiecībā uz šiem notikumiem. Mēs uzskatām, ka Turcijā ir vajadzīgs tiesiskums, un, protams, ka tiesiskuma neatņemama sastāvdaļa ir neatkarīga tiesu sistēma. Mēs nevaram arī pieļaut to, ka nav nodalītas varas. Ir jānodrošina tiesneša neatkarība, ir jāaizstāv vārda brīvība. Šie ir tādi svarīgākie pašreizējie jautājumi. Attiecībā uz šo svarīgo jautājumu nodrošināšanu un uh, mēs pieļaujam, ka šādas reformas tiks veiktas, lai garantētu tiesu sistēmu neatkarību. Bet neskatoties uz to, mēs tomēr saskrāmies ar lielām bažām. Mums ir vajadzīgs nopietns un konstruktīvs dialogs ar Turciju par šiem jautājumiem. Mums ir jādomā par to, kas notiks nākotnē, mēs nevaram skatīties tikai pagātnē. Kā eiropieši mēs iestājāmies par vērtībām un principiem, kas noteikti nāktu par labu arī Turcijas pilsoņiem. Liels paldies, Omens Roitenis kundzei. Tagad Obielu kungs, sociāldemokrāta grupas vārdā. Paldies, priekšēdētāji. Es darbojos kā ēnu referents pie šī ziņojuma, un man ir jāsaka, ka es esmu apmierināts ar sarunu gaitu un arī ar uh, sarunu rezultātu. Uzskatu, ka šis ziņojums ir līdzsvarots, tas ir pozitīvs, un tajā ir izteikti dažādi ieteikumi attiecībā uz to, kāds ir mūsu skatījums par Turcijas nākotni un par Turcijas un Eiropas Savienības attiecību attīstību. Bet, protams, es nevaru paust tieši tādu pašu apmierinātību, ja es domāju par situāciju pašā Turcijā. Gads, kas, kas, ir, kas ir apskatīts šajā ziņojumā, nevar tikt vērtēts viennozīmīgi pozitīvi. Piemēram, Gezija parkā bija pilsētiskās sabiedrības demonstrācijas, kas tika ļoti nežēlīgi apspiestas. Šodien esam uzzinājuši par 15-gadīgā pusauģa nāvi. Viņš deviņus mēnešus gulēja slimības gultas. Uzskatu, ka šādiem notikumiem nevajadzētu atkārtoties Turcijā. Mēs redzam, ka valdība ir atradusies ļoti grūtā situācijā. Daudzi ministri ir atstādināti no amata skandālu dēļ. Tāpat arī plašsaziņas līdzekļu darbinieki saskaras ar lielām problēmām. Kopumā var teikt, ka pastāv neskaidrība par nākotni, un visticamāk, ka tas, kas notiks tuvāko mēnešu laikā, būs izšķiroši. Pašvaldību vēlēšanu rezultāti noteiks Turcijas tālāko ceļu. Es personīgi nespēju prognozēt, kādi varētu būt šie rezultāti. Domāju, ka būtu labāk pieturēties pie piesardzības principiem. Vajadzētu apstiprināt, ka mūsu līguma ir spēkā, mūsu apņemšanās arī. Mēs vēlamies veicināt mūsu labās attiecības, un mēs vēlamies eh, paust kritiku balstoties uz faktiem, nevis uz mūsu viedokļiem. Paldies! Es gribētu atgādināt, ka mums ir jāievēro jums atvēlētājs uzstāšanās laiks. Tagad došu vārdu Lamsdorfa kungam, Alda grupas vārdā. Lielas paldies, priekšādātāji! Turcija mums ir ļoti svarīga kaimiņu valsts, tā ir liela, lepna valsts, daudzi turki dzīvo pie mums Eiropas Savienībā. Visās e, debatēs par iestāšanos mums, liberāļiem, reliģijas jautājums nekad nav spēlējis nekādu lomu. Es gribētu arī sirsnīgi pateikties referentei Omenas Roitnes kundzei. Visa sadarbība bija patiešām ļoti laba arī politiskā ziņā. Lielas paldies arī par labo darbu. Mums ļoti būtiskas ir brīvības, un brīvības Turcijā ir apdraudētas. Preses brīvība. Ļoti daudz žurnālistu sēž Turcijā cietumos, pat vairāk nekā Irānā vai Ķīnā. Tiešsaistē eh, premjers eh, draud par Facebook vai Twitter slēgšanu, jo tur parādās lietas, kas viņam nevisai patīk. YouTube arī kādu laiku Turcijā jau bija slēgts. Ja mēs paskatāmies, kā pilsoniskā sabiedrība tiek ierobežota ar dažādiem reliģiskiem ierobežojumiem, cilvēkiem ir grūti veidot savu privāto dzīvi tādā veidā, kā viņi to vēlas, un tad, protams, kaut kas nav kārtībā. Tiesu sistēmas neatkarība, tiesneši uh, vairs nemaz nedrīkst noteikt to, kas ir taisnīgi. Ir ārkārtīgi daudz dažādu piespiedu um, amatu nomainīšanu, un uh, parādās arī dažādi korupcijas skandāli augstākajā līmenī. Visa eh, šī um, nepatīkamā notikuma attīstība, tāpat kā arī iestrēgusī kostelā reforma, mums rēsa bažas. Kā jau, mēs, kā jau es teicu, Turcija ir ļoti svarīga kaimiņu valsts, ļoti liela un lepna valsts. Mums ir jāstrādā kopā ārpolitikas un enerģētikas jautājumos, ir patiešām apbrīnojami, tas, ko Turki dara par labu Sīrijas bēgļiem. Taču šis iestāšanās process, kas tika uzsāks pirms tik daudziem gadiem un kas vispār nevirzās uz priekšu, kas eh, paradoxālā veidā ir pasliktinājis Eiropas Savienības un Turcijas attiecības, šīs iestāšanās process ir jāapstādina. Šīs process ir jāapstrādina līdz Turki beidzot nodrošinās saviem pilsoņiem brīvību un uh, tiesu sistēmas neatkarību. Tās paldies, Lāmsvērfa kungs! Elov Dārsmus gribētu jums uzdot jautājumu. Lūdzu, Dārtmaca kungs. Lielas paldies, ka uh, atļāvāt uzdot jautājumu. Lāmsdorfa kungs, jūs pieminējāt vārdu brīvības savā runā. Vai Turcijai vajadzētu gūt arī brīvas pārvietošanās tiesības? Kā jūs izvērtējat, cik liels būs uh, to turku pilsoņu skaits, kas emigrēs uz Ziemeļu Eiropu, jo īpaši uz Vāciju un Lielbritāniju. Palīdzēšu jums uh, atbildēt. Tiek eh, lēsts, ka 2025. gadā Turcijā būs 90 miljoni iedzīvotāju. Jā, ja, vielen dank, Herr kolēģi. Lielas paldies, kolēģi. Man ir sliktas ziņas. Savu kristālu bumbu zīlēšanai esmu šodien aizmirsis paņemt līdzi. Nevaru pateikt tieši, cik turku uh, vēlēsies 2025. gadā um, emigrēt uz Ziemeļu Eiropu, bet tas vispār nav izšķiroši. Ko mēs varam darīt? Mēs varam uh, atvieglot ceļošanas noteikumus uh, uzņēmējiem, studentiem tā tālāk. Vajadzētu atteikties no ļoti sarežģītajiem bīzu noteikumiem, kas liek tik daudziem turkiem stāvēt rindās pie mūsu vēstniecībām Turcijā. Uh, Es domāju, ka mums iestāšanās sarunas vispirms ir jāaptur, un tas ir jautājums, kas saistās ar valdību. Bet tas nebūtu nenozīmē, ka mēs šos cilvēkus gribam kaut kādā veidā noraidīt vai negribētu sveikt mūsu vidū. Lielas paldies! Kēleris kundzei vārds. Paldies! Nesenie notikumi attiecībā uz korupcijas skandālu norāda, cik skaidri ir vajadzīgs ticams iestāšanās process. Ja dalībvalstis vienmēr. Mm, nenoraidītu Turcijas iestāšanos, mums būtu daudz vairāk uh, manipulācijas iespēju. Mums ir vajadzīgas pamatiesības, tieslietas, mums nebūtu tādu problēmu tagad ar tiesu sistēmas neatkarību. Mēs nevaram vienkārši draudēt ar iestāšanās procesa apstādināšanu, ja de facto nekas tam līdzīgs nenotiek. Uh, taču tā vietā, lai strikti pieturētos pie cilvēktiesībām, mēs esam sākuši eksportēt mūsu pašu cilvēktiesību problēmas uz Turciju, piemēram, pieminēšu šeit atpakaļ uzņemšanas nolīgumu. Mēs zinām, ka migrantu tiesības netiks ievērotas Turcijā, un tieši tāpēc mums nevajadzētu noslēgt šādu nolīgumu. Vīzu noteikumi, protams, ir svarīgi. Jā, pagājušā gada laikā ir bijušas dažādas svarīgas un pozitīvas reformas. Taču, eh, diemžēl, par tām liek aizmirsts tas, kas notika Gezi parkā un arī eh, interneta tiesību ierobežošana. Tāpat arī es gribu pieminēt 15-gadīgo pusaudzi, kas eh, mīra no ievainojumiem, ko izraisīja asaru gāzes uzbrukums. Mums ir arī vajadzīga demokrātija Turcijā. Es ceru, ka pašvaldību vēlēšanas būs mierīgas un tajās nenotiks nekādi uzbrukumi. Turmāko progresu arī apa aizēno korupcijas skandāli. Es šos notikumus varu tulkot tikai kā tiesu sistēmas neatkarības apdraudējumu. Taču vēlreiz Eiropas Savienības loma varētu būt daudz spēcīgāka, ja mēs varētu skaidri norādīt uz dalības pozitīvu iznākumu. Mums būtu daudz vairāk eh, spēles iespēju, ja mēs varētu Turcijai skaidri pateikt, ka tā būs mūsu vidū, ja tā spēs izpildīt Kopenhāgenes kritērijus. Un tas ir pats svarīgākais. Dalību valstīm vajadzētu skaidri pateikt. Grazie per il gruppo ECR, onorevole Van Orden. Liels paldies. Tagad dodu vārdu Van Ordena kungam pusotra minūte. Priekšādātājs kundze. Pašvaldību vēlēšanas notiks šī mēneša beigās, un prezidenta vēlēšanas notiks vēlāk šī gada laikā. Ņemot vērā krīzes šajā reģionā, Turcijai un arī Turcijas attiecībām ar Eiropas Savienību šīs vēlēšanas ir izšķirošas. Ir ļoti svarīgi, kādus signālus mēs gribam nodot. Ļoti daudzi no mums redz ārkārtīgi lielas pārmaiņas arī pašā Eiropas Savienībā jo īpaši mēs gribam mm, atteikties no apsēstības ar politisko integrāciju. Tā vietā mūsu pilsoņiem ir vajadzīga ekonomiskā izaugsme un starptautiskā konkurētspēja. Viņus uztrauc šī brīvā pārvietošanās, kā ne, pilnīgi nekvalificētas tiesības. Tāpat arī eh, pilsoņi vairāk uzticas NATO, nevis smieklīgajai Eiropas Savienības aizsardzības politikai. Mūsu attiecībās ar Turciju mūsu interesēs ir darīt eh, visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka Turcija būt, būtu stabila, laicīga demokrātija, kas orientētos uz rietumiem un būtu spēcīga sabiedrotā NATO taču Turcijai šķiet, ka Eiropas Savienībā ir visnotaļ neskaidra struktūra, tā liek uzsvaru uz iekšējo tirgu, un uh, brīvās pārvietošanās jautājums netiek pietiekami labi risināts, jo īpaši, ja pāries periodi ir tik gari. Uh, Tāpēc mums vajadzētu dot pozitīvus signālus Turcijai, vajadzētu atvērt enerģētikas sadaļu, vajadzētu nodrošināt uh, lielāko humanitāro palīdzību bēgļiem Turcijas pierobežu reģionos un vajadzētu arī domāt par Kīpras atkal apvienošanu. Ir jāatzīst, ka šis jautājums ir tāds divpusējs, un noteikti tā atrasināšanai palīdzētu uzticību veidojoši pasākumu abās pusēs. Es ceru, ka Grieķijas prezidentūra varēs sniegt palīdzību šajā jomā. Paldies! Uh, Ir pacelta zilā karte, vai jūs atbildēsiet uz šo jautājumu? Ähm, vai jūs varētu atbalstīt šādu priekšlikumu? Mēs no Eiropas Savienības veidojam tādu elastīgāku struktūru. Piemēram, Lielbritānija vēlas šeit eh, tik cieši neiesaistīties, jo vairāki politiskās integrācijas pasākumi tai nepatīk. Un Turcija īstenībā tādā pašā līmenī kā Lielbritānija eh, piedalītos eh, šajā otrajā Eiropas Savienības līmenī, ja runa par divu dažādu ātrumu Eiropas Savienību. Vai jūs uzskatāt, ka šāds priekšlikums varētu darboties? Mikro. Mikrofonu runātājiem. Right. This... Domāju, ka jums ir pilnīga taisnība. Tieši šādus formulējumus cilvēki mūsu valstī vēlētos redzēt. Es īsti neatbalstu divu ātrumu Eiropas formulējumu, jo ātrs noteikti izklausās labāk par lēnu. Es gribētu runāt par tādu kā daudz centru Eiropu. Uh, tādu Eiropu, kurā var izvēlēties, ko katrs no tās vēlas paņemt. Bet nevarētu būt, piemēram, varētu būt tā, ka jūs vēlaties piedalīties dažādos pasākumos, bet ir arī tādi integrācijas pasākumi, ko jūs neakceptējat. Un, ja tāda būtu Eiropas Savienības struktūra, tad Turcijai būtu daudz vienkāršāk kļūt par dalību valsti. Paldies. Tagad dodu vārdu gulē e grupas vārdā Hadži Georgiju kungam. Paldies. Ir ārkārtīgi grūti izteikties pēc Van Ordena kunga, jo šķiet, ka viņš ir pats spējīgākais runātājs par Turcijas jautājumiem Eiropas parlamentā. Bet, protams, Turcijas problēmas mūs uztrauc visus. Kā jau jūs zināt, šie konflikti, kas pašlaik ir vērojami Turcijā, nedrīkstētu likt ciest Turcijas sabiedrībai. Mums arī nevajadzētu pieļaut, ka reformas rada ārkārtīgas problēmas vajākajiem sabiedrības locekļiem un nostāda tos viduslaiku pozīcijās. Es gribētu apsveikt referenti. Es, protams, saprotu, ka šeit vēl pastāv dažādas uzlabošanās iespējas. Mums būtu svarīgi uzstāt uz 15, 20, 15, 23 un 24 sadaļas atvēršanu. Turcija šķiet neīsteno protokolu, ko tā jau ir parakstījusi attiecībā uz Kipras republiku netiek atzītas šīs republikas suverēnās tiesības. Esam dzirdējuši arī par sarunu atsākšanu Kiprā. Mēs labprāt pabeigtu šīs sarunas, jo tieši mēs dzīvojam šajā okupētajā un sašķētajā teritorijā. Mēs vēlētos, lai Eiropas Savienība izrādītu solidaritāti un sniegtu mums risinājumu proti divu kopienu, divu zonu sala, kas mums, kā cilvēkiem, ļautu dzīvot nesadalītā salā bez militāristu klātbūtnes. Mums ir vajadzīgi arī uzticību veidojoši pasākumi attiecībās Turciju. Mums nevajadzētu pieļaut tiešu tirdzniecību ar okupētajām daļām. Rezolūcija 550 attiecībā uz Famagustu ļautu mums pielikt arī punktu e, salas kolonizācijai. Lielas paldies! Tagad FD grupas vārdā Salavrakis kungam vārds. Paldies! Arī es gribētu atbalstīt šo ziņojumu. Šis ziņojums turpina iepriekšējo ziņojums un apraksta situāciju valstī. Es domāju, ka tas ir visaptverošs ziņojums un turpina jau iepriekšējo ziņojumu analīzi. Turcija ir ļoti svarīga valsts tuvajos austrumos, tomēr uh, Šai valstī var ir vēl Eiropas standarti nav pieņemti un atrodas diezgan tālu no mūsu standartiem atbalstītu. Ziņojumā paustās bažas par to, ka Turcijā ir problēmas ar pamatiesībām, ir korupcija, problēmas ar varas dalīšanu un nesenais piemērs ar interneta cenzūru. Uh, kā arī lielāku pilnvaru pie, piešķiršanu slepenajam dienestam. Turcija nav parakstījusi starptautiskos nolīgumus, kā piemēram UNCLOS eh, nolīgumu, jau astoņas gadus nav to parakstījuši, arī neīsteno asociācijas līgumu ar protokolu, ko parakstījuši ar Eiropas Savienību. Un, ja viņi vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsts, tad joprojām nav atrisināts jautājums ar Grieķiju, joprojām tiek pārkāpti Grieķijas teritoriālie ūdeņi, un Turcija neievēro dalībvalstu tiesības. Tātad ir vesela rinda detaļu, kas ir ļoti pārliecinošas, un 2013. gadā Eiropas Savienība ir e, piešķīrusi 900 miljonu pirmsiestājas finansējumu Turcijas atbalstam. Es domāju, ka mums vienreiz e, vajadzētu pievērsties Eiropas Savienības e, pilsoņu problēmu risināšanai. Diplomātiskās sarunas dažkārt notiek pārāk maigos toņos, un šādas sarunas var atvirzīt tālāk praktisku notikumu īstenošanu. Paldies! Un es gribētu aicināt deputāts ievērot eh, reglamentā paredzēto runāšanas laiku Līze kungs pusotras minūtes. Nē, es atvainojos Stasens kundze no pie grupām nepiedarošo deputātu kopas. Paldies, eh, priekšsēdētē. Kā vienmēr, eh, progresiņojums ir izsmeļošs bet ir skaidrs, ka Turcija nekad nekļūs par Eiropas Savienības dalību valsti. Tas nekad nevar notikt. Lieta tāda, ka lietas tiek virzītas e, represīvā veidā, lūk ir policijas vardarbība, korupcija, ties, likuma varas mazināšana, izteiksmes brīvības mazināšana, arī parlamenta pilnvaras netiek noteikts un izmantots, ir ļoti naivistiska pieeja dažu jautājumu risināšanā. Es domāju, ka vajadzētu pārtraukt iestāšanās sarunas. Jautājums, kāpēc komisija nedara savu darbu, kāpēc komisija nerīkojas, kāpēc eh, nerisina jautājumus un aizsargā savu dārgo Turcijas pro projektu. Te ir represijas, islamistisks represijas, un nekad Turcija nevar kļūt par dalībvalsti, un e, Nīderlandes iedzīvotāji, kas domā tāpat kā es, arī balsos pret e, Turcijas uzņemšanu. Paldies! Tālāk Līzeka kungs pusotras minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Ministra kungs, komisāra kungs. Es šeit runāju kā polijas pilsonis un kā eiropietis. Kāpēc es pieminēju polijas pilsonību? Tāpēc, ka šajā gadā Polija un arī Turcija atzīmēs savu diplomātisko attiecību dibināšanas 600. gada dienu. Polijas Turcijas attiecības vienmēr ir bijušas ļoti labas. Turcija ir bijusi vienīgā valsts, kas vēsturiski 18. gadsimtā ir nav atzinusi polijas dalīšanu un arī aizsargājusi kara laikā e, polijas vēstniecības no nacistiem otrā pasaules kara laikā. Tad mums ir ļoti laba sadarbība ar Turciju gadu gadsimtu garumā. Tāpēc es gribētu aicināt, lai Turcija veic visu nepieciešamo, lai izpildītu visas prasības un tā rezultātā kļūtu par Eiropas Savienības kandidātu valsti. Kā jebkurai kandidātu valstī, arī Turcijai ir jāizpilda pilnīgi visi nosacījumi, visi Kopenhāgens kriteriji, un Turcijai ir jārāda ka tiek respektētas visas Eiropas vērtības, likuma vara, cilvēktiesības. tiesības Turcija jādemonstrē arī spēja apkarot korupciju. Te ir jāfokusējas uz visām reformām, kas ir nepieciešams izaugsmas procesa attīstībai, jo īpaši tiesu var ir jāreformē. Paldies! Uh, Hovit kungs, viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Es eh, arī apraud Berkina Oven nāvi, Elven nāvi. E, viņš vienkārši devās nopirkt maizi un viņu nogalināja e, policists. E, Tātad viņš ir mīris 15 gadu vecs zēns, atradies komā ilgu laiku. Un, Amnesty International piemin šo tikai daudz citu piemēru starpā, kur tiek pārkāpt cilvēku tiesības Un šeit ir Turcija ar zinām pieredzi apkarot brīvdomību vairāk kā 15 eh, publiskā sektora eh, strādnieki tika arestēti, tāpēc, ka piederēja pie arotbiedrības un Startautiskā arotbiedru konfederācija arī ir nosodījusi Turcijas varas iestāžu rīcību. Tātad es esmu ļoti nobažījies uzklausot arī šos ierosinājumus YouTube un, un citiem internetu portāliem. Tas arī ir brīvība, izteiksmes brīvības apkarošana. Un arī šeit nav varas nodalīšana, tiesu vara nav skaidri nodalīta, publiskā vara arī kontrolē tiesu varu. Turcija noteikti varētu attīstīties labāk. Paldies, Dafa kungs, pusotras minūtes priekšsēdētāja kundze. Krīze Turcijā uzņem apgrieziens. Ne tikai dēļ tā, ka ir krīze Fertula Gulana un Erdogana premjerministra Erdogana attiecībās. Un šodien parlamentā mēs runājam par ziņojumu. Un ziņojumā arī ir jāņem vērā šis krīzes aspekts. Pūlis kungs runāja par nopietnām bažām, bet šodien man ir jāsaka ar nožēlu, ka šīs bažas tagad ir tik ļoti nopietnas, ka Turcija ir pārtraukusi pildīt apmierinošā vai pietiekamā līmenī Kopenhāgenes kritērijas. Turklāt eh, rudenī jaunā komisija un jaunais parlaments būs spiesti izskatīt šo jautājumu, domājot, vai šī paildzinātā iestāšanas procedūra eh, vispār ir kļuvusi par iespējumu pasākumu. un jaunās institūcijas domās par to, vai nevajag piedāvāt kādu alternatīvu iestāšanās formu, kas nebūtu pilna dalība vai tāda daļēja forma nebūtu tāds pieņemamāks risinājums gan Eiropas Savienībai, gan arī Turcijai. Paldies! Paldies. Tālāk Bēlderkungs vienu minūti. Paldies, uh, priekšsēdētē. 8. aprīlī 2007. gadā bija tāda melnā diena Turcijas protestantu kopienai, jo šajā dienā pieci jauni tur turki kļuva par trīs kristieši tika nogalināti, to izdarīja pieci nežēlīgi individi. Eh, tas bija uzbrukums pret kristīgo kopienu, joprojām šī kopiena atcerās šos notikums kā šoku, kā šokējuši dienas. Šie trīs eh, kristieši bija neaizsargāti, neabruņoti, un eh, no slepkavas bija ielikt cietumā, un šodien viņi ir izlaisti kristiešu kopiena ir šokēta, vēl jo vairāk tāpēc, ka tiesas procesa laikā slepkavas draudēja gan um, cietušo un upuru ģimenes locekļiem, gan arī tiesnešiem. Un tagad cilvēki ir nobežījušies par savu drošību. Man priekšā ir viņa vēstule, vai šeit Turcijā ir likuma var, tāpēc es gribētu aicināt uh, komisiju uh, izrunāt šo jautājumu ar Turcijas attiecīgajām iestādēm, lai tiesu, tiesu varu un likumi tiktu attiecīgi īstenoti. Un prokuratūrai vajadzētu prasīt mūža ieslodzījumu šiem noziedzniekiem, bet eh, viņi praktiski ir brīvībā, un to mēs nevaram pieļaut. Un kā Izraels delegācijas priekšsēdētājs, es gribētu arī vērst uzmanību uz antisemitisma izpausmē mēdījos. Lūdzu, vērstiet uzmanību šo jautājumu, kad runājat ar attiecīgām iestādēm, un nav, tāda attieksme nav pieņemama no Eiropas Savienības kandidātu valsts puses. Mēs arī nedrīkstam klusēt par to. Paldies, tālāk Stādler kungs. Jā, es vēlētos pievienoties kolēģim Belderam. Daudzi pieminēja bojā gājušo Berkinu Elvanu. Es vēlētos atgādināt Tirman Eskenu, vācu bojā gājušu, viens no trim bojā gājušiem, eh, kur tikko pieminēja kolēģis. Stundām ilgi spīdzinājumi beigās pārgriez rīkli viņam. Šausminošs noziegums Līdz pat šim brīdim eh, nav sodīti slepkavas, kas eh, tagad brīvi staigā apkārt. Ja tie, tie, tā Turcija, ko jūs vēlaties Eiropā, tā Turcija, kur jebkas var notikt. Situācija kopš pēdējām debatēm par Turciju ir pasliktinājusies ar tā saukto tieslietu likumu, interneta likumu. Katru gadu paliek arvien sliktāk. Turcija var darīt jebko. Ja tas notiktu Krievijā, Šeit vienkārši protesti milzīgi būtu, bet Turcijā tas viss ir atļauts. Kāpēc? Tāpēc, ka tas tiek pakļauts eh, strateģisko un ekonomikas interesu ietekmei. Svarīgi jau ir, eh, kurš ko dara, jo tad priekšņi morāli eh, principi. Turcija nepiedar pie Eiropas, nekad nebūs Eiropa, un, un Austrijas tautai Eh, par to ir jāspēj lemt, un ja tāds referendums būs, tad Austrija to noteikti eh, lems pret Turcijas pievienošanos. Eh, Paldies, tālāk Milans Mons, pusotras minūtes. Doy la enhorabuena a Ria Omen, digo, por su informe. Es gribētu pateikties Riomen kundzi par ļoti tādu līdzvarotu ziņojumu. Uh, Šis process ir bijis ļoti ilgs un sarežģīts. Te ir bijušas reformas ļoti dziļas, un šis, šī reformas ir veiktas, un, bet darbs ir jāturpina. Runājot par likumu varu, par tiesu varas neatkarīgumu, še, šie ir galvenie demokrātijas pīlāri Eiropeiskā valstī. Turcijai ir jāsaprot, kādas ir prasības un kā tās ir jāizteno, vēl jo īpaši šādos sarežģītos laikos, kā eh, šobrīd tie ir. Es domāju, ka šis ziņojums mums ir jāizpēta dziļāk, un arī jūs komisijā noteikti gribēsiet pārskatīt eh, atsevišķas sadaļas eh, saistībā ar tiesiskumu, un tad komisija varētu tiešām šo pamatiesību īstenošanu dziļāk izanalizēt. No otras puses arī šī līguma pārskatīšana ļoti svarīgs uzdevums. Turcijas geogrāfiskais stāvoklis ir ārkārtīgi svarīgs migrācijas plūsmu ziņā. Arī vīzu politika būtu jākoordinē ļoti cieši ar Eiropas Savienību. Es nezinu, kā tas notiek šodien. Dāmas un kungi, šobrīd eh, Eiropas Savienībai ir grūti laiki, kaimiņa attiecību ziņā eh, ir arā par pavasaru Sīrija, Ukraina, Turcijas geogrāfiskais stāvoklis, šīs valsts saikne ar, ar um, islāmu pasauli ir liek runāt ļoti intensīvi ar šo valstu un analizēt ļoti precīzi kaimiņa attiecību politikas. Paldies, Kopa kungs. Šodien pūkstens septiņos mēs runājam par Turcijas nākotni. 15-gadīgs puisis ir mīris slimnīcā Stambulā. E, viņu nogalināja, izmantojot asaru gāzi. E, Parkā tas notika. Viņš e, devās pēc maizes 269 dienas. Viņš pavadīja komā, un viņš nav vienīgais, un kā parasti neviens netiks sodīts par viņa nāvi. Ir aicināta valsts sodīt noziedznieks, bet nekas nenotiek. Mēs nedrīkstam šeit parlamentā aizmirst par šādiem notikumiem. Mēs aicinām ievērot demokrātiju, mēs lūdzam, lai Turcijas iestādes to dara, bet reakcijas nekādas nav. Cilvēktiesību situācija aizvien. Uh, pasliktinās Erdogana kunga valdībai nav uzticēšanās, ir, jo eh, ir noziegumi un šī pusauģa traģiskā nāve šodien liek mums pieprasīt augstāku demokrātijas līmeni no Turcijas, arī izbeigt Turcija, policijas vardarbību, un tas ir jādara konsekventi. Paldies. Eh, tālāk eh, Dartmūts Viljams, viena minūte. Paldies. Eh, geogrāfiski, geogrāfiski 97% Turcijas atrodas Āzijā, tomēr Turcijas valdības satieksme liek simtprocentīgi šo valsti tuvajos austrumos. Situācija ir līdzīgi Kubā ir likums apturēt internetu. Tieslietu ministram ir pilnvaras iecelt prokurors un tiesnešus. Un vēl sliktāk šobrīd 40 žurnālisti sēž cietumā Turcijā. Uh, komisārs uh, savā arogancē ir uh, teicis, ka viņš runās par šo jautājumu ar turkiem, un lūk, turki nekādā veidā neņem vērā komisijas teikto. Bet Turcijā ir mēdīju apspiešana, pilsnetiskas sabiedrības tiesu varas apspiešana. Tas ir bezprecedenta gadījums demokrātiskā valstī. Vienkārši runājot, Turcija neatbilst rietumu vērtībām, un Turciju ir jāuzskata par pārāk lielu, pārāk nabadzīgu, pārāk atšķirīgu, pārāk autoritārisku, lai tā jebkād kļūtu par Eiropas Savienības daļu. Un tas ir totāli šokējoši, ka ir Eiropas parlamentā un Eiropas institūcijās cilvēki, kas apsveic Turcijas iestāšanos, viņiem vajadzētu kārtīgi par to padomāt. Paldies. Nu, paldies. Stajānov kungs vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Kāds progress, godāmie kolēģi? Vai Turcija ir atzinusi armēņu genocīdu vai arī genocīdu pret eh, Bulgāriem, vai eh, viņi ir maksājuši kompensācijas par bēgļiem, vai eh, attiecīgi reaģējuši uz 1913. gada notikumiem, un kā tagad ir ar žurnālistiem, vai šeit ir progress pozitīvs, vai uh, Turcija nav apspriedusi demonstrāciju, jā, ar policijas spēkiem, jā, protams, Erdogāns ir atšķirīgs, nav kā iepriekšējais, vai Turcija turpina okupēt daļu no Kipras, jā, bet kur tad ir pro progresīvs progress? Vai Turcija ir kaut ko darījusi, lai izbeigtu vardarbību pret kristiešiem? Sarunas ar Turciju ir jāpārtrauc nekavējoties ne Turcijai Eiropas Savienībā. Grazie, honorevole Giannaku. Paldies, Janaku kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzklausīju ļoti uzmanīgi komisiju un prezidentūru. Šis ziņojums par situāciju Turcijā ietver pozitīvus punktus par labu Turcijā, bet tomēr ļoti daudzas no lietām kontrastē ar realitāti. Nav politiskās stabilitātes, ir arī apšaubāma valdības ētika arī notikumi slepkavības, arī notikumi Giziparka, pusauģa nāve, žurnālistu, rep, represijas pret žurnālistiem. Šeit ir ļoti daudz tādu apšaubāmi jautājumi. Nu, varētu teikt, ka varbūt valstī ir nekārtības, par to ir jāvēršas, bet vai viss šis nelaimēs ir jāvaina, vai jāvaino valdību? Ankaras protokola atzīšana, kā ir ar to? Vai šeit ir konsekvence, vai mēs redzam konsekventu rīcību no Turcijas valdības puses? Daudz domā, ka Turcija varētu iestāties. To mēs nedomāju, ka cilvēki to domā uh, patiešām. Um, Tādā veidā, kā tagad Turcija pastāv, tas nav iespējams. Bez milzīgām pārmaiņām tas nav iespējams, tas ir politisks jautājums un tas ir jārisina attiecīgā politiskā veidā. Centieni tuvināties Eiropas Savienībai palīdz Turcijai attīstīties, uzlabot lietu gaitu, bet substantīvi nekas nav mainījies. Uh, un jautājums par to, vai Turcija tiešām grib uh, mainīties. Paldies, tālāk. Sofoklēvs kungs, viena minūte. Turcija joprojām tur cietumā žurnālistus un preses pārstāvis vēršas pret plašsaziņas līdzekļiem ir represijas pret cilvēkiem uz ielām, cilvēki mirst Erdogana rīcības rezultātā. Šis jaunais zēns ir miris šajās dienās un tas ir krasā pretrunā ar Eiropas Savienību un tās politikām. Šeit nav starptautiskā tiesiskuma respektēšana, ANO rezolūcijas netiek e, respektētas, netiek atzīta ar, arī Kipra un arī nav nekāda centiena šo jautājumu atrisināt, ziņojums nav līdzsvarots, ir ļoti daudz atvērtu jautājumu un nav nekādu konkrētu priekšlikumu, kas padarītu šo valsti demokrātiskāku, nav priekšlikumu, kas varētu atbalstīt Turcijas iedzīvotāju vēlmes. Laiks Eiropā ir reaģēt. Mēs nedrīkstam atvērt 15, 23 un 24 sadaļu un ir jāsūta signāls, ka mums ir arī savs viedoklis un mēs varam pieprasīt ievērošanu. Un minūtā. Paldies, Biņēv kungs tālāk. Ar господин Куркулес, уважаеми колеги, стотици хиляди граждани от... Дорогие колеги, simtiem tūkstošu iedzīvotāju noteiktos reģionos ir, ir paziņojuši, ka demokrātijas tur nav tiek prasīts ievērot demokrātijas normas, presas brīvību, ir demonstrācijas valdība no savas puses nerīkojas attiecīgi, tiesu var nefunkcionē. Turcija, tāpat kā Bulgārija. Bulgārija ir liela musulmaņu kopiena. Un tiek īstenota mm, neo-osmāniska stratēģija. Arī ekonomiski, politiski un garīgi. Turcija nav vieta vieta Eiropas Savienībā, ja vien šī valsts neveic dziļas reformas gan tiesvaras, gan konstitucionālā ziņa. Un mēs no savas puses gribam labas eh, kaimiņa attiecības gan ar Bulgāriju, gan Grieķiju, gan Turciju. Paldies, Teokārus kundze, pus, pusotru minūti. Paldies, priekšsarētājs kundze, komisāra kungs. Jūs aicināt mūs ticēt turkiem. Bet Turcijā mēs redzam, ka notiek plaši nemieri. Tad tas ir redzams TV ziņās. Diktori ir melnās drēbēs. Runājam par Turcijas zemūdenēm, kas peld tuvu Kiprai. Es neticu turkiem, bet no otras puses man patika tas, ka, kas, ko komisārs sacīja, ka Kipra ir lielākais šķērslis Turcijas ceļā uz Eiropu. Tomēr jums vajadzētu zināt, ka Kipras uh, jautājums ir okupācijas jautājums, nevis divpusējs jautājums. Tas, ko mēs sagaidījām no Eiropas parlamenta, ir tas, ka jūs noteiktu ietvaru Kipras eh, problēmas risinājumam balstītu uz Eiropas vērtībām. Cilvēktiesības, kā EPP Dublinā to darīja pirms dažām dienām. Tā vietā, dārgie kolēģi no EPP, Tas, ko jūs ierosinat, ir ietvars, kuru var interpretēt kā vien kāds vēlas. Un tādējādi Turcijai tiek ļauts brīvi iejaukties Kipras ekonomikā. Šis ziņojums ir atrauts no realitātes, tāpat arī šīs diskusijas. Tad, paldies, Boskurkundze, vienu minūtu. Mēs, tie, kuri sekojām notikumu attīstībai Turcijā jau gadiem ilgi, dzirdējām par nopietniem draudiem Turcijas demokrātijai. Tie, kas plānoja militāru valsts apvērsumu, ir, ir jāsota. Šobrīd mēs zinām, ka eh, tā ir bijusi sazvērestība un tagad eh, viņi tiek atbrīvotī. Mēs atbalstam žurnālistu atbrīvošanu, bet šobrīd tiek atbrīvot arī slepkavs. Un nav vairs īsti skaidrs, kam var ticēt. Izskatās, ka patiesība mainās, balstoties uz to, kuru avīzi lasat konkrētajā brīdī. Arī Turcijas iedzīvotāji zaudēja ticēšanu tiesu varai. Turcija jāatgriežas uz reformu ceļa un jādara viss iespējamais, lai atjaunotu uzticamību tiesu varai un atdot eh, atvērt Turcijas iedzīvotājiem viņu eh, sagaidīto taisnīgumu. Paldies! Pusotra minūte šķier kungam. Jā, paldies. Es vēlos vispirms pateikties referentē par ļoti līdzsvarotu ziņojumu. Turcija ir ļoti svarīga valsts Eiropas Savienībai, tīpaši tādā valstī kā Horvātija, ņemot vērā tās geogrāfisko atrašanās vietu. Mēs uh, apzināmies, ka Turcija ir ļoti svarīgs reģionāls spēlētājs. Turcija to ir pierādījusi. Uh, spēlējot konstruktīvu lomu Bosnijas Hercegovinas konflikta atrisināšanā un turpin to darīt. Bieži vien mēs dzirdam arī no Turcijas vadības, ka ejot citā virzienā varētu atgriezties pie Osmaņu impērijas pagātnes. Dzirdam arī Erdogana kunga sacīto, ka uzvara eh, vēlēšanas tikpat svarīgi Stambulai kā Sarajevai un citām pilsētām. Tā, tā ir daļa no viņa mantojuma. Tāda veida sarunas mēs nevēlamies dzirdēt. Mēs runājam tomēr par demokrātiju. Mēs nevēlamies atgriezties Osmaņu impērijas laikā. Turcija ir jāpieņem Eiropas standarti. Tāpēc es atzinīgi vērtēju to, ka Turcija tiek aicināta saskaņot eh, savu politiku ar Bosniju Hercegovinu, eh, respektīvi to, kuru eh, iesaka Eiropas Savienība. Paldies! Paldies! Gžiba kungs, pusotru minūtu. Jā, paldies priekšsarētāji. Turcija ir viena no lielākajām partneru valstīm tuvajos austrumos. Turcija ir NATO dalība valsts. Jau gadiem ilgi Turcija cenšas iestāties Eiropas Savienībā. Sāruna process turpinās. Kamēr tas turpinās, mums ir iespēja daudz ko mainīt, un tieši tādēļ es vēlos uzsvērt, ka tādos jautājumos kā cilvēktiesība, brīvība, daudz kas vēl ir sasniedzams. Tomēr mums ir arī skaidri jāatzīst progress, kas ir sasniegts, tīpaši attiecībā uz minoritātēm. Es šeit nerunāju tikai par kurdu minoritāti, bet arī Irākas kurdiem. Lai nu kā, Jāpiemin arī bažas attiecībā uz vārdu brīvību, ieslodzītajiem žurnālistiem, vardarbību pret opozīciju. Neatrisinot šos jautājumus, Eiropa iestāties Turcija nevarēs. Tāpat tas būtu sakāms arī par Kipras krīzes risinājumu. Esam dzirdējuši, ka tiek plānots arī ierobežot pieeja internetam. Varbūt, ka premjerministrs atkāpsies no šī plāna, tas būtu solis pareizajā virzienā. Es domāju, ka mums ir jāturpina dialogs ar Turciju, tā ir ļoti svarīga partneru valsts mums visiem, it īpaši šajos krīzes laikos. Tā skaitā eh, attiecībās arī eh, attiecībās situācija Ukrainā. Paldies, tālāk uz pusotru minūtu Peterle kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tiešām es būtu ļoti skumši dzirdēt, ja šis būs pēdējais eh, referents ziņojums par Turcijas mē, par jautājumu. Mēs esam pieraduši pie viņas darba kvalitātes. Es vēlos pateikties viņai par sasniegto kvalitāti šajā ziņojumā un līdzsvaru. Es neiedziļināšos atsevišķās detaļās tomēr sniegšu visaptverošu vērtējumu. Šis sarunu process notiek ļoti sarežģītu politisko sarežģījumu laikā attiecībā uz Eiropas Savienību un Turciju un kopējo reģionu. Varam secināt, ka sarunu process ir novedis pie reformām, tāpat arī ir uzsāktas debatas par iekšējo konsolidāciju daudzas jomās Turcijā, tāpat arī progresu sarunās. Es vēlos atzinīgi izteikties par demokrātisko paketi. Tomēr alītiem ir jāpievērš eh, lielāka uzmanība. 2013. gada ziņojums ir tas, kur mēs apskatām, bet pavisam nesen piektā tieslietu paketi kodificēta, tāpat arī rīcības plāns pēc, lai izvairītos no konvencijas par cilvēktiesībām pārkāpumiem. Tāpat arī esmu par to, lai liberalizētu vīzu režīmu. Diemžēl nav pilnīgi skaidrs, kā nodalīt varas, kā definēt sazvērestību, eh, kā pareizi cīnīties ar korupciju. Ja tas eh, būtu izdarīts, tad šis ziņojums varētu uzrādīt daudz labākus sasniegumus. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Korkols kundze. Jā, paldies. Dzirdēju, šodien ir jauns upuris konfliktam. Berkins Elvans, 15-gadīgs puisis, ir miris pēc daudzām dienām, ko pavadīja komā. Viņam trāpīja asargāzes eh, izšautās asargāzes granāta un eh, Gezī protestu laikā premjerministrs Erdogans ir jāprasa, jāprasa viņam skaidrot, iepriekš veiktos pasākumus. Esmu jau iepriekš izteikusies, uh, sagatavojusi uh, vēstuli par varas uh, ļaunprātīgu izmantošanu, bet nekādu atbildi nesaņēmusi. Paldies, Danžankungs. Paldies. Es uzskatu, ka debate šajā vakarā ir diezgan seriālistiska, jo šeit ir liekulīgi izteikumi. Tas, kas, ko mēs dzirdam šovakar, pārsvarā tā ir negatīva situācijas vērtēšana gan tieslietu, gan lietu ziņā, izglītības, reliģisko minoritāžu respektēšana ziņā. Uh, Viss ir negatīvi, bet kas tiek piegād, piedāvāts no komisijas puses un arī šajā ziņojumā? Kas uh, atvērt vēl jaunas sadaļas? tā ir tāda ilūzija, ka ja mēs atvērsim vēl viens sadaļu, tad mēs ietekmēsim lietu gaitu, un tas nav pareizi, nav pareizi virziens. Uh, Mums ir jāstrādā ar Turciju. Turcija ir liel, lielisks partneris, bet um, vai mums ir jāvēr jaunas sadaļas? Un komisār kungs, uh, vai uh, vajadzētu atvērt atkal 23. sadaļu, tāpēc, ka Turki tā mm, pieprasa, jāsaka, ka uh, Turki nav veidojuši ne šo parlamentu, ne arī to regulē. Tieši otrādi parlaments darbojas iedzīvotāju vārdā, kas to ir ievēlējuši. Ļubčēvā. Paldies, Učevs kundze. Paldies. Mēs šodien diskutējam par ziņojumu, kur ir analizēts attiecības starp ES un Turciju. Bet ja Briselē mēs runājam par Turciju un veidojam labas kaimiņattiecības, tad no otras puses. Um, mēs dzirdam arī tādu ziņojumus, kas ietekmēja neatkarīgu valstu suverenitāti. E, Turcijai ir jārespektē savas saistības, starptautiskās nolīgumus, un tas ir ļoti svarīgi pieprasīt to, jo joprojām Turcija neievēro savas apņemšanās pret Bulgāriju Ankaras nolīguma sakara un um, neatkarīgi no Eiropas, uh, parla... neskatoties uz parlamenta rezolūciju no 2008. gada progresa nav. Un Eiropas parlamentam tāpēc ir jāaizsargā Eiropas pilsoņu tiesības. Honorevole Picula. Paldies tālāk, uh, Pikuls kungs. Turcija ir īpašs Eiropas Savienības partners. Un par to arī sarunām ir jāturpās, jāturpinās neatkarīgi no tā, cik ilgi tas turpināsies. Situācija sarunās ir atbilstoša visām valstīm. Gal galā saruna procesā ir vienāda nosacījuma. Deviņi gadus pēc sarunu uzsākšanas sasniegtie rezultāti ir ļoti vāji, kas ir zaudējums gan Eiropai, gan Turcijai. Mums jāņem vērā ka ir iespējams uh, labāk virzīties uh, tajās jomās uz priekšu, kur ir abu pušu interesētība - enerģētika, piemēram, ekonomika. Ir ļoti liels uh, sērbu migrantu skaits Turcijā šobrīd, un tāpat ir jāņem vērā arī Kipras jautājums, lai nenonāktu pie uh, Turcijas, Kipras iedzīvotāju izolācijas. Paldies, Papadopolo kundze, tālāk. Jā, paldies. Mēs varam censties pozitīvi parādīt Turciju, bet fakti runā paši par sevi. Neatbilstība Kopenhāgenes kritērijiem, skandāli saistībā ar korupciju, opozīcijas apspriešanu. Šeit tiek mēģināts izcelt Turciju pozitīvā gaismā, atverot jaunas eh, sadaļas, bez tā, ka Turcija būtu izpildījusi Ankaras protokolu tāpat arī neizpild citas e, saistības, nav pārtraukusi Kipras opozi, e, okupāciju. Tā tad mums ir jāaizmirst, ka Kipra ir okupēta, Turcijas kara e, kuģi atrodas Kipras teritoriālajos ūdeņos. Tā vietā, lai izpildītu rezolūciju 550, tiek turpināta nelegālā kolonizācija, cilvēktiesību pārkāpumi un Kipras republikas apdraudēšana. Turcija pārkāpa startautiskās tiesības, Filskungs, bet sodu neseņem. Tas ir apvainojums Eiropas Savienības tiesība aktiem un visiem principiem, eh, kurus mums būtu jāievēro. Diemžēl Eiropas uh,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 Tad mums vajadzētu demokrātiskiem veidiem risināt šo konfliktu. E, šeit šī valsts ar milzīgām cerībām, ar lielu iedzīvotāju skaitu, tāpēc mums vajadzētu veicināt šī procesa attīstību. Un un PKK nolīgums būtu jārealizē. Tātad jābūt eh, attiecīgi pacifistiskam procesam, ir kurdu tiesības jāaizsargā, kā minoritāšu tiesības. Kurdu leģitimitātes atzīšana, konstitūcijas normu atzīšana ir arī svarīgs uzdevums. Grazie, onorevole Tomasič. Paldies, Tomaševičs kundze, tālāk. Debatas par Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā turpināsies vēl ilgu laiku. Turcijai ir kopīga robeža ar mums, tā jau ir NATO dalībvalsts, un Eiropā dzīvo miljoniem eh, iedzīvotāju turku izcelsmi kas eh, saņem eh, gan ieguvumus no e- Eiropas, gan arī zaudējumus. Bet es vēlos uzsvērt vēl vienu aspektu mūsu attiecībās. Atbildība ir abās pusēs. Pieminēšu vienu piemēru. Narkotiku kontrabanda, tā ir tīpaši heroīna kontrabanda no Afganistāns izmantoja tā saucamo Balkānu maršrutu kontrabandai, kur Turcija ir ļoti svarīgs starposms. Kaut arī katru gadu Turcija konfiscē milzīgas narkotiku daudzumus, tas vēl nav pietiekami. Mums ir jāneitralizē šis maršruts, un tas būs liels solis uz priekšu mūsu cīņā pret narkotiku kontrabandu. Paldies! Paldies! Ar to arī beidzās brīvā mikrofona procedūra, un tagad dod vārdu komisāram Fīlēm. You, <clears throat> Paldies, priekšsādātāji. Godāmie deputāti, prezidentūras pārstāvji. Runājot par Turciju, man ir vienmēr sagatavoti tādi uh, pareizie teikumi, bet es ļoti reti tos izmantoju, jo uh, debates vienmēr man liek domāt par to, kā mums vajadzētu reaģēt vislabākajā veidā, lai ņemtu vērā dažādo viedokļu spektru. Šie būs mani pēdējie komentāri par Turcijas ziņojumu šeit, Eiropas parlamentā, pašreizējā amatā. Tāpēc es gribētu jums piedāvāt tādu personīgāku viedokli trīs punktos. Pirmais. Pastāv tikai viens veids, kā var kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Proti ir pilnībā jāizpilda visas eh, sarunu sadaļas. Šeit nav nekādu atkāpju Pamatiesības, tiesiskums, atbildība, varu nodalīšana. Nav arī nekādu starp posmu, nav nekādu īso ceļu, kas ignorētu šo iestāšanās procesu, kas balstās uz vērtībām. Nosacījuma izpildīšana ir mūsu galvenais instruments. Vienmēr no šī parlamenta esmu gaidījis, lai tiktu uzdoti pareizie jautājumi, kas man ļautu rast pareizo atbildi. Bet jūs man nepalīdzēsiet un nepalīdzēsiet arī manam pēctecim, ja jūs eh, turpināsiet teikt, ka mums ir eh, jāprasa vairāk no vienas puses, bet ir jābūt uh, ierobežojošākiem attiecībā uz sarunu atklāšanu. Tieši ar uh, pie iestāšanās sarunām un sadaļu atvēršanu es varētu atbildēt uz pašu svarīgāko jautājumu. Dzirdēju to pāris reizes mazliet agrāk, šodien tas īsti neatskanēja proti vai mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība būtu rādītājs Turcijā veicamajām reformām. Tas ir galvenais jautājums. Otrais. Nav nekādu citu veidu, kā atrast kompromisus Kipras jautājumā kā tikai ievērojot Eiropas Savienības pamatprincipus. Ar prieku redzu, ka ar Turcijas iesaistīšanos mēs tagad esam pieredzējuši progresu šajā jomā. Šodien tikās divi sarunu vedēji ANO aizsargātajā teritorijā. Viņi turpinās sarunas arī piekdien, 14. martā. Līdera tikšanās varētu notikt 2014. gada 21. martā. Un vēl ir arī trešais elements. Jauns puisis, 15 gadus vecs, šodien gādzi no jums uz to atsaucās. Viņš pavadīja komā 269 dienas pēc tam, kad viņu ievainoja asargāzes granāta, ko raidīja policija protestu laikā. Tas, protams, ir ļoti skumšs, bet svarīgs atgādinājums par Turcijas tautas vēlmēm. Esmu vienmēr uztvēris šādus vēl, šādas vēlmes par pašu svarīgāko tajā, ko es daru. Paldies! Paldies, tagad dodu vārdu ministram Kurkulas kungam. Paldies! Es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par šīm ļoti interesantajām diskusijām taču es domāju, ka tās arī skaidri norāda uz to, ka mums vajadzētu veicināt ekonomiskās un politiskās reformas Turcijā. Tas būtu labākais ceļš, kā, ko izvēlēties, un mums noteikti vajadzētu pa to iet. Kā jau ir norādīts Eiropas parlamenta lēmumā, visas puses tikai iegūs no reformu turpināšanas Turcijā. Prezidentūra kopā ar dalībvalstiem un komisiju dara visu, kas ir to ziņā, lai nodrošinātu, ka Turcija paliktu svarīga Eiropas Savienības partnere. Tuvināšanās process būs visu interesēs. Protams, sarunu sadaļu atklāšana nav pašmērķis. Tas ir, tas ir beigas galam pro, ga, garam procesam, un Turcija ļoti labi zina, kas tai ir jādara. Turcija ir vedusi sarunas ar padomu, ar komisiju un divpusējā līmenī arī ar dalībvalstīm. Kas tad ir noticis? Noticis ir tas, ka tagad reformām ir jāsākas attiecībā uz tiesiskumu, attiecībā uz pamatiesību ievērošanu un arī attiecībā uz starptautisko pienākumu ievērošanu. Paplašināšanās ir starpvaldību process, tieši tāpēc progress galvenokārt ir atkarīgs no Turcijas. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Turcijas gadījumā saruna atklāšana un saruna slēgšana ir arī padomes secinājumu temats. 2008. gads, 11. decembris. Es vēlētos visiem arī atgādināt, ka sarunu pamats būs atkarīgs no Turcijas spējām un gribas to turpināt. Ja mēs iesim šajā virzienā, tad būs jāsāk reformas. Tāpat arī būs jāpieņem drosmīgi politiski lēmumi no Turcijas puses. Mēs cieši sekosim līdzi notikuma attīstībai. Es gribētu arī norādīt uz Eiropas parlamenta nozīmi politiskajos procesos. Tas ir mūsu darba ietvers. Turcijas tautas un dalībvalstu pilsoņu vēlmes mums ir ārkārtīgi nozīmīgas. Mēs vēlamies, lai šis vēsturiskais process starp Turciju un Eiropas Savienību turpinātos. Lielas paldies! Esmu saņēmis rezolūcijas priekšlikumu, kas tiks, par kuru tiks balstots debašu noslēgumā. Debatas ir beigušās, un balsojums notiks rīt 12. martā 2012.